Also, liebe Kollegen, liebe Kollegen. Godāmie kolēģi, turpināsim sanāksmi. Es vēlētos sirsnīgi sveikt mūsu rindās komisāru Otingeru. Protams, arī jūs visus pārējos sirsnīgi sveicu. Varētu sākt debates. Kā pirmajam došu vārdu komisāram. Man ir liels prieks viņu redzēt vēlreiz mūsu vidū un viņam tagad došu vārdu prezentācijai, un pēc tam uzsāksim arī diskusijas. Lūdzu, komisāra, jums vārds. Kodamais Roila kungs, dāmas un kungi, deputāti. Es eh, esmu ļoti priecīgs, ka man šodien ir izdevība šeit eh, jūsu komitejā runāt par enerģijas jautājumiem un prezentēt pavisam nesen sagatavoto enerģijas stratēģiju un uh, arī infrastruktūras pakotni. Man ir liels prieks arī, ka es varēšu uzklausīt jūsu viedokli un jūsu kritiskās domas. Uzskatu, ka šis ir īstais laiks spriest par šādiem jautājumiem. Šīs nedēļas piekdienā ir paredzēta enerģijas padome, kur mēs arī izskatīsim šos pašus jautājumus. Tāpat arī mēs darbojamies arī Eiropadomē pie šiem jautājumiem. Šī uh, sanāksme notiks uh, 4. Februā, februārī nākamgad, un tur mēs runāsim par enerģijas politikas eiropeizēšanu, eiropeizāciju. Es uzskatu, ka tā ir vienreizēja iespēja runāt par enerģijas tematu ar valstu un valdību vadītājiem. Tādējādi es uzskatu, ka mēs varēsim turpināt attīstīt tālāk enerģijas politiku Eiropas līmenī. Līdz ar to mēs būsim izpildījuši uh, 194. pantu. Lisbonas līgumā mēs būsim iedzīvinājuši šie, šo pantu, un mēs eh, darbosimies arī pie saviem noteiktajiem 20, 20 stratēģijas mērķiem. Par ko tad šeit ir runa šajā stratēģijā? Pirmā kārtā ir runa par iekšējo tirgu. Kulārskas Bobīnskas ziņojumā viennozīmīgi bija parādīts, un arī Demontī ziņojumā m, mm, tika likts uzsvars uz to, ka ir jāpanāk iekšējā tirgus realizācija. Diemžēl līdz šim mums tas nav izdevies, un tieši tāpēc īstenošana ir uh, mūsu visu prioritāte. Kas tad ir atbildīgs? Pirmkārtām tā ir komisija, galu galā mums ir uh, jāaizsargā līgumi, tāds ir mūsu noteiktais uzdevums. Tāpat man arī ir jāsaka, ka iekšējā tirgus noteikumu realizēšana man ir viena no augstākajām prioritātēm. Galu galā tas ir būtiski visiem uh, Eiropas spēlētājiem, un tieši tāpat arī mums ir jādomā par uh, mūsu līgumiem ar trešajām valstīm. Ir jāatcerās, ka pavisam nesen Polijas valdība ir pieņēmusi lēmumus par uh, dažādiem cauruļvadiem, pavisam nesen arī konsultācijas veda Bulgārijas uh, valdība par gāzes piegādes līgumiem, un uh, tāpat arī notiek sarunas par memorandu South Stream cauruļvada gadījumā, taču kopumā runājot, tad eh, reāla ieviešana tirgos un tirgus spēlētāju iesaistīšana mums ir īpaši nozīmīga tieši gāzes un elektrības tirgos. Arī parlamentam ir jaunās funkcijas attiecībā uz direktīvu un regulu pieņemšanu, Un 4. Eh, februārī esmu gatavs nodot eh, jūsu viedokli valstu un valdību vadītājiem. Diemžēl vesela rinda valdību un dalību valstu kopumā vēlas šādu vienoto tirgu. Teorijā tāda, tādas runas arī tiek noturētas svētdienās, bet no pirmdienas līdz sestdienai runa ir pavisam cita. Uh, Galu galā ir jādomā arī par uh, konkurences tiesībām, ne tikai par iekšējo tirku. Martā mēs sāksim strādāt ar atceru, un es ceru, ka Ar jūsu līdzdalību budžets tiks pieņemts vēl šogad, jo bez budžeta mēs nevaram pildīt nevienu prioritāti, un līdz ar to mēs nevarēsim viņu nodrošināt eh, atcer darbu uzsākšanu martā, kā tas tika plānots. Mūsu enerģijas stratēģiju var aprakstīt ar pieciem svarīgākajiem punktiem. Pirmām kārtām enerģijas taupīšana, tā lai mēs varētu sasniegt savus 2020 mērķus. mērķus. Mums ir jādomā par taupīšanas potenciālu, par energoefektivitātes celšanu. Nākamgad martā mēs eh, paziņosim par enerģijas stratēģiju. Sagatavošanās darbi jau ir gandrīz pabeigti, mēs ar prieku gaidām jūsu ziņojumu un mēs eh, izmantosim to kā pamatu mūsu turpmākajām sarunām decembrī un janvārī. Vēl mums ir jānoskaidro daži definīciju jautājumi, un tad, kā es teicu, martā mēs varēsim iesniegt jums savu enerģijas stratēģijas projektu, un iesniegt šo stratēģiju arī pārējiem mūsu partneriem. Otrais svarīgākais punkts ir energotīklu attīstīšana. Tas attiecas uz visām dalību valstīm, uz visiem iesaistītiem tirgiem. Es pie šī jautājuma vēl atgriezīšos. Nākamais piegādes drošība un arī uh, samaksājuma enerģijas cenu nodrošināšana. Par, uh, runājot par elektrības cenu, es uzskatu, ka šis jautājums noteikti būs daudz nozīmīgāks tuvākajā nākotnē. Nākamais mums ir jāsaglabā mūsu līdera, līderes pozīcijas attiecībā uz jaunām energotehnoloģijām. Tas ir jādara ar pētniecības palīdzību, ar attīstību un ar uh, citu energoavotu iesaistīšanu. Tāpat mums ir jādomā par mūsu ģeopolitisko svaru, rūpējoties par to, lai trešajās valstīs mēs varētu noturēt savas spēcīgās pozīcijas ar vienotām nostādnēm enerģijas politikā. Ir pilnīgi skaidrs, ka infrastruktūras pakotne ir ārkārtīgi būtiska visu enerģētikas politikas mērķu izpildē. Ņemot vērā esošo infrastruktūru, šeit es runāju par elektrību un gāzi, mēs redzam, ka mūsu tīkli noveco, un tas nozīmē, ka nevaram nodrošināt nec kvalitāti, nec kapacitāti. Uh, Ja mēs vēlamies norošināt solidaritāti un enerģijas avotu daudzveidošanu, eh, jauno energo avotu eh, iekļaušanu, tad mums noteikti ir kaut kas jādara šīs lietas labā. Enerģijas politika ir būtiska arī ekonomikas atveseļošanai. 97% no līdzekļiem tiek iztērēti projektiem ar Eiropas pievienoto vērtību. Arī pavisam nesen piešķirtā 146 miljonu eiro programma atjaunīgajiem enerģijas avotiem un energoefektīviem projektiem, manuprāt, ir ļoti saprātīgi izlietota nauda. Bet tajā pašā laikā mums ir jāstiprina infrastruktūras investīcijas visā Eiropā. Mums ir jādomā par savienošiem tīkliem, par sadalas tīkliem, mums ir jānodrošina mm, savienojumi tā, lai energo piegāde Eiropā notiktu bez aizķeršanās. Tieši tāpēc mums ir jādomā arī par kaimiņu attiecību veidošanu. Es uzskatu, ka Eiropas infrastruktūras kopība visās dalībvalstīs ir ļoti būtiska. Tāpat ir jāatcerās par tām valstīm, kas ir mums pavisam netālu - Norvēģija, Šveice, Horvātija un arī citas iespējamās kandidātu valstis - Serbija, visas Balkānu valstis kopumā. Taču arī Ukraina pirms dažām dienām noturēja pirmās sarunas starp Kievas un Maskavas energoministriem. Tāpat arī jādomā par sapīgo Turcijas jautājumu. Uh, Turcijas integrācija mūsu infrastruktūras eh, kopienā un mūsu enerģijas kopienā, manuprāt, eh, nodrošinātu priekšrocības visiem. Te ir runa par dienvidu koridoru līdz pat Kaspijas jūrai. Tādējādi mēs nodrošinātu saikni ar Turkmenistānu, Kazahstānu, ne tikai ar uh, Azerbaidžānu. Mums ir jādomā arī par Krievijas partneriem. Es uzskatu, ka uh, Krievija ir reāls, loģisks partneris enerģijas jautājumos. Šeit ir runa gan par infrastruktūru, gan par enerģijas kopienu tuvāko gadu laikā, un Krievija šīs lietas varētu tikai vienīgi papildināt. Tagad es gribētu nedaudz parunāt par infrastruktūras prioritātēm līdz 2020. gadam un turpmāk. Ar šo paziņojumu mēs runājam arī par šiem jautājumiem. Uh, Mēs nodrošināsim arī pieņemšanas procedūras pātrināšanu, mēs domāsim par to, kā e, cenu noteikšana un cenu pieņemšana ir jāatsāsta, jātīsta tālāk. Tāpēc mums ir jānodrošina uzglabāšanas kapacitāte. Tieši to mēs arī darīsim nākamo gadu laikā. Uh, Elektro un gāzes tīkliem nākamo desmitgadu laikā ir vajadzīgas investīcijas apmēram 200 miljārdu eiro apmērā. Te, protams, lielākā daļa nāks no privātajiem investoriem, jo galu galā arī patērētājiem būs eh, jāmaksā par eh, gāzi un elektrību un investīcijām šajā jomā. Bet eh, tajā pašā laikā mums ir jādomā par šī temata iekļaušanu arī mūsu budžeta sarunās. Es uzskatu, ka turpmāko desmitgadu laikā šīs jautājums būs mums ļoti svarīgs. Tieši tāpēc mums ir jādomā arī par strateģisku elektromaģistrāļu izveidi. Mums ir jāskatās uz sadarbību dalībvalstu grupu vidū, piemēram, uh, ziemeļ uh, eh, rietumās Eiropā, ap Ziemeļjūru, tāpat arī Centrālā uh, Eiropā, Baltijas jūras un valstis un Polija, līdz pat Somijai un uz, uz eh, Eiropas Savienības ziemeļa austrumiem, tad arī jādomā par Eiropas dienvidiem līdz pat Grieķijai un par Balkānu jūras, Balkānu uh, reģionu. Ir ap, apmēram seši valstu grupējumi, kas šajā uh, ziņā ir ļoti svarīgi. Mēs vēlamies šo reģionālo sadarbību attiecināt arī uz trešajām valstīm. Ziemeļjūras valstis varētu apvienoties kopīgā valstu grupējumā, jo pavisam nesen šīs valstis kopā ar Norvēģiju ir parakstījušas vienošanos veidot šādu uh, apvienību. Ir jānodrošina labākas un ātrākas apstiprināšanas procedūras. Runājot par apstiprināšanās procedūrām, mums ir jāatcerās, protams, par attiecīgo dalībvalstu konstitūciju un likumu ievērošanu ir jāievēro tiesiskuma principi, ir jāatcerās arī par īpašuma tiesībām un arī par pašvaldību tiesībām. Taču, neskatoties uz to, mums ir jārīkojas ātrāk. Es uzskatu, ka Vācija ir labs piemērs. 90. gados uh, Austrum Vācijā uh, dzelzceļa un uh, autoceļu uh, Uh, izbūve bija iespējama tikai tāpēc, ka šīs pieņemšanas procedūras bija ātrākas. Un tas viss eh, tika panākts vienkāršojot uh, administrāciju. Ja mēs paskatāmies uz administrācijas līmeni, uz iestādēm un uz tiesām, tad parasti uh, šīs procedūras notiek ļoti lēnu, notiek pārsūtīšana, celtniecības eh, atļauju pārsūtīšana no vienas iestādes uz otru, es uzskatu, ka enerģijas infrastruktūra laika ziņā noteikti ir jāskata par prioritāro. Mums vajadzētu izvairīties no ilgiem gaidīšanas laikiem eh, dalību valstu iestādēs. Ir eh, jāatcerās uz to, ka uh, ierēģiem un tiesnešiem ir jāstrādā ar pietiekami augstu kapacitāti un pietiekami ātri, tā lai mēs varētu nodrošināt eh, administratīvo apstiprināšanas procedūru pātrināšanu. Kā jau es minēju, mums ir vajadzīgs pietiekami labs finanšu ietvars, kurš, protams, pirmām kārtām nozīmēs privāto finansējumu un uh, otrām kārtām Eiropas līmeņa finansējumu. Paskatīsimies uz šīm divām iniciatīvām. Mūsu enerģijas stratēģijā Eiropas parlaments ir daudz ieguldījis. Infrastruktūras pakotne arī noteikti saņems jūs ieguldījumu turpmākajos darba posmos. Mums ir jāatcerās arī par kodola atkritumu iniciatīvu. Drīz notiks sabiedriskā apspriešana par šo tēmatu. Es uzskatu, ka kodo atkritumu tematos, tematā ir jānodrošina visaugstākie standārti. Eiropai šeit vajadzētu būt paraugam. Drošība ir obligāts priekšnosacījums. Jau pirms oficiālajām konsultācijām esmu gatavs uzklausīt jūsu viedokli. Esmu gatavs tikties ar jums gan šajā komitejā, gan arī jebkurā politiskajā grupā. Es uzskatu, ka runājot par kodola atkritumiem, mēs vēl neesam nonākuši pie diskusiju rezultāta. Mums ir jādomā par šo procesu drošību, tā lai gala rezultātā mēs saņemtu vislabāko iespējamo tiesību aktu. Tas būtu viss, kas man sakāms. Paldies! Herzlichen Dank! Jās paldies! Hab jetzt eine Reihe von Wortmeldungen. Ir pieteikušies vairāki runātāji, pavisam kopā 12. Ņemot vērā mums atvēlēto laiku, es uzskatu, ka runātājs sarakstu vajadzētu slēgt. Nē, vēl piesakās 13. 14. runātājs. Ja jūs visi piekrītat, es eh, noslēdzu šo runātāju sarakstu, un es gribētu jūs lūgt uzdot eh, savu jautājumu eh, ļoti īsi. Viena vai divas minūtes tiek jums katram dotas. Šimānska kungam vārds. Liels paldies, komisāra kungs. Es vēlētos minēt eh, divus jautājumus. Pirmkārt, par enerģijas eh, kopīgo tirgu, kas ir ļoti svarīgi, ir piegādes eh, diversifikācija un gāzes uh, avotu daudzveidošana Melnās jūras reģionā ir liela konkurence ar Eiropas projektu Nabuko. Un, un arī dienvīdu gāzes, proje, eh, gāzes projektu, kur īsti no Krievija, lai nu kurš arī uzvarētu šajā konkurencē. Un eh, kura gāzes vats būs pilnāks, no tā arī ir atkarīgs, atkarīgi panāk. Un pašlaik Nabuko, manuprāt, piedzīvo visai dramatisku situāciju. Um, jo Krievijas federācija un dažas dalībvalsts ievērojami atbalsta Dienvidu gāzes vadu, un vai Eiropas komisija ņem vērā iespēju arī uh, varbūt uh, Trans-Eiropas elektrības tīkla līmenī komisija arī varētu sniegt priek, atbalstu vairāk dienvidu uh, gāzes vadām. Otrs jautājums. Jūs minējāt arī konsultācijas starp Eiropas komisiju, Poliju un Bulgāriju. Runājot par dienvidu gāzes vadu. Runājot par šo jāmālu. Mums ir, zinām, tādi arī šķēršļi attiecībā uz uh, iekšēju tirgu. Limāt, lūdzu. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και εσάς κύριε Επίτροπε. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisāru kungam par viņu klātbūtni, pateicos par jūsu visaptverošo prezentāciju, var pilnībā piekrist tam, ka pārdomas sanāksim 4. februārī. Uh, būs ļoti svārīga attiecībā arī uz prioritāte, kāda ir piešķirta tagad enerģētikas politikai atbilstīgi līgumam. Es ceru, ka šī padomas rezultāti. Arī uzsvērs šo prioritāti vēlreiz lai varētu vienoties par ilgspējīgu enerģētikas politiku, arī ņemot vērā, protams, parlamenta pieaugošo lomu, arī gatavojot šo politiku, tas arī būtu jāuzsver. Tad ir arī vēl tāds specifisks jautājums par jauno enerģijas stratēģiju 20. gadām. Komisija ir izvirzījis par mērķi nodrošināt tādu kā harmonizāciju, harmonizēt nacionālo enerģētikas sistēmas, uzsverot to, ka tieši šī īpašais tirgus tātad pārvērtīsies no vietēja tirgu, tas kļūs par starptautisku tirgu. Protams, kā Eiropas parlaments arī ir aktīvi atbalstījis šādu attīstību. Raugoties uz nacionālajiem rīcības plāniem, kāda ir pieņemta enerģētikas jomā, izskatās, ka mūsu atbalsts šiem starptautiskajiem rīcības plānam tiešām ir bijis pārējais, proti parlamentā atbalstot īpaši pēdējo četru gadu laikā. Mēs redzam, ka lielākā daļa vajadzību un mērķi, kas noteikti 20. gadam, ir sasniedzama atbilstīgi prognozēm. Tādējādi grozot šo jau veiksmīgo modeli, piemēram, ieviešot zaļās eh, vai ekoloģiskās ārkļaujas, tas ievērojami apdraud arī atjaunināmo enerģijas avotu tirgu izveidi. Jūs arī zināt, un tas ir kas tāds, kas arī minēts jūsu paziņojumā ka ir ļoti būtiski, lai būtu nepieciešamā infrastruktūra un arī nepieciešamie līdzekļi, lai uzlabotu infrastruktūru. Tātad, kā jūs esat iecerējis mainīt uh, direktīvu, kas jau ir uh, par atjaunināmiem resursiem, lai varētu īstenot nacionālo režīmu harmonizāciju, izveidojot pan Eiropas uh, zaļo atļauju sistēmu. Paldies! Pan Brenta kungam vārds, kundzei vārds. <clears throat> Komisāris, bet Paldies, priekšsētā, paldies komisāru kungam par šo detalizēto prezentāciju. Es tik tiešām uzskatu, ka nākotnē mums ir jāattīstās, jāstrādā pie šiem jautājumiem pagājušajā reizē Strasbūrā. Es arī uzsvēru jautājumu par enerģijas trūkumu un arī uh, par jūsu minēto enerģētikas pakotni. Jūs to arī uzsverāt, arī mūsu grupai atjauninājumi enerģijas avoti ir ārkārtīgi svarīgi, gan runājot par klīmatu izmaiņām, gan lai arī garantētu enerģijas piegādi mūsu dalību valstīm. Nesmu pesimistiski noskaņota, redzu, ka ir arī lielākā dalība valsts lielākās dalība valsts ir, lielākā daļa dalība valsts ir pieņēmušas atbilstīgus pasākums, taču jautājums, vai mēs būsim gatavi laikus, vai varēsim piemērot mūsu infrastruktūras. Šeit ir divas svarīgas lietas. No vienas puses ir šis eh, super tīkls, par supergrid, mm, par ko jūs arī runājāt, lai arī varētu elektrības eh, tirgi eh, varētu tikt apvienoti šajā plašajā tīklā, mēs tur varam, jā, jūs arī atbalstīt, un tad ir arī šī viedie tīkli, jo atjauninām. Enerģi, jo atjaunojama enerģijas avota, atjaunojama enerģija arī ir jā, iesaista šajā tīklā pēc iespējas ātrāk, un šeit, uh, nu, progress dažādās dalību valstīs ievēlēmē atšķiras. Es redzu arī, ka ir arī piegādes problēmas un ka viss šķēršļi vēl nav pārvarēti. Jautājums, komisārkungs, ko jūs varat darīt? Kādu iniciatīvu vai kādas iniciatīvas jūs varētu uzņemties, lai atrisinātu problēmu? Varbūt kādu likumdošanas iniciatīvu, lai šie lielie elektrības tīkli vai viedēja tīkli varētu tik tiešām darboties. Herzog eh, kundz, lūdzu. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr. Eh, Paldies priekšsēdētāji, godatais komisāra kungs, paldies par uh, to, kas šeit ieradies un uh, ka mūs informēt. Mēs esam vienmēr ļoti priecīgi jūs šeit redzēt un mūsu komiteja vienmēr ir gatava jūs atbalstīt. Trīs jautājumi no manas puses. 4. februārī notiks arī samits uh, Ungārijas prezidentūras vadībā, uh, ko mēs sagaidām no šī samita kurš tad notiks 4. februārī, kādā veidā Eiropas parlaments varētu sniegt savu ieguldījumu, lai varētu gūt panākumu šajā samitā. Un otrs jautājums. Jā, tad būs arī tad, tad jūsu priekšlikums arī attiecībā uz biedajiem tīkliem un par to efektivitāti. Tie ļoti svarīgi jo tur uh, konkurencē nonāks enerģijas uzņēmumi, arī šiem digitāliem uzņēmumiem, un, manuprāt, būtu ļoti svarīgi, lai varētu izmantot visas uh, priekšrocības, kādas ir enerģetikas jomā. Un trešais jautājums vairāk komentārs. Man ir prieks, ka jums ir bijusi drosme nāk lejā ar priekšlikumu par atjaunināmiem enerģijas avotiem. Varu arī tiešām jums apliecināt, ka parlamentā būs ļoti smagas uh, debats par šo. Paldies! Merci, monsieur le président. Monsieur le commissaire, le... Paldies, eh, Henenkungs. Runājot par Eiropas direktīvas transponēšanu, kur tiek noteikts enerģijas un elektrības eh, tirgus izveidi. Tad šī direktīva ir pieņemta, lai izveidot šādu tirgu. Jūs arī minējāt, ka arī pieņemama cena ir ļoti svarīgs elements. Taču tas pārēdz elektrības eh, cenu pieaugšanu no 7 līdz 11 procentiem un no 20 līdz 21 procentiem attiecībā uz gāzi līdz 15. gadam. Eksperti uzskata, ka likums nāks par labu tikai dažiem elektrības uzņēmumiem, protams, pret sabiedrības interesēm ka komisija ir jāpārstāv sabiedrības intereses un nevis privātās intereses. Jautājums, kādus pasākums esat iecerējis pieņemt, lai novērstu, lai patērētāji no tā neciestu? Kad jūs pieņemsiet šādus pasākumus, lai veicinātu sabiedrības intereses, drošību visiem? Uh, kādā veidā jūs arī veicināsiet abi eh, valsts un privāto uzņēmumu sadarbību, lai arī veicinātu un samazinātu izmaksu, izmaksas attiecībā uz eh, pētījumiem un tam līdzīgi. Kolīga Balčītis. Balčītis kungs. Paldies, priekšsēdētāji, komisār kungs. Pateicos par jūsu prezentāciju un paldies arī par jūsu komunikai, kas bija ļoti skaidrs. Es domāju, ja jūs būtu nācis klajā ar šo paziņojumu pirms gada, mēs to nebūtu uztvēruši. Tagad situācija ir mainījusies, un mums ir jādomā arī par to, ka nākotnē mums būs vienota un neatkarīga enerģētikas piegādes sistēma. Komisija ir piedāvājusi sagatavot jaunu enerģētikas karti Eiropai. Un varbūt šajā kontekstā mums būtu vēlreiz jāparaugās uz valstu enerģētikas plāniem. Dažas valsts saskars ar milzīgu dilēmu, vai būtu jāuzsāk būvēt jaunas enerģētikas eh, cent, enerģijas centrāls, kā piemēram kodola centrāls. Uh, Un varbūt šāda jauna pieeja enerģētikas plānēm palīdzētu arī eh, komisijai izteikt savus ieteikumus dalībvalstīm. Dažkārt mēs runājam par to, ka eh, kodela enerģija, enerģijas ražošana izmaksā lētāk nekā atjaunojama enerģijas avotu izmantošana. Bet vai jūs nedomājat, ka būtu nepieciešams uh, dod zinām grūdienu valstīm, kuras grasās uh, mainīt savu enerģētikas politiku. Paldies! Angela Nībleris, kundzei vārds. Liels paldies! Es arī vēlētos uh, pateikties par šo iespēju apmainīties ar viedokļiem. Man ir liels prieks, ka varējāt ierasties pie mums pirms enerģijas padomes. Man būtu viens komentārs. Man būtu ļoti izšķiroši uh, saprast, kādā veidā tiks izbūvēta enerģijas infrastruktūra. Jūs jau paudāt dažus formulējumus, taču es nedaudz skeptiski izturos attiecībā uz finanšu jautājumiem. Jūs teicāt, jā, ka daļa tiks finansēta no privātajiem fondiem un daļa no kopienas līdzekļiem. Es domāju, ka mums vajadzētu mazliet um, skaidrāku prātu paskatīties. Mums ir jāatcerās, kas notiek ar budžeta sarunām. Es nezinu, vai šeit ir pietiekami daudz labās gribas. Es uzskatu, ka būs ļoti grūti kaut ko tādu īstenot. Un jautājums ir par um, dažādiem jautājumiem, tā skaitā arī par vairāku energo projektu finansēšanu. Mani ļoti interesē arī, kādā veidā jūs konkrēti rīkosieties administratīvo procesu, procedūru, proti apsprināšanas procedūru pātrināšanas jautājumā. Kādus konkrētus pasākumus jūs vēlaties pieņemt? Šie Uh, apstiprināšanas pasākumi taču attiecas galvenokārt uz dalību valstīm. Vācijā tas ir federatīvo zemju kompetencē. Mēs uh, nevaram tā vienkārši iejaukties uh, šajās procedūrās, lai uzreiz nesaņemtu pārmetumus par subsidiātas principa pārkāpšanu. Mums ir jādomā, kādā veidā tad operatīvāk mēs varētu rīkoties, nesaņemot šādus pārmetumus. Jūs runājāt arī par infrastruktūras pakotnes izvirzīšanu kā par prioritāro jautājumu. Mm, šis projekts šķiet ļoti interesants, varbūt jūs varētu nedaudz vairāk par to pastāstīt. Liels paldies, Ivo Beletam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es varu izteikties pavisam īsi, jo man ir tieši tāds pats jautājums kā Angelikai, proti par finansējumu. Finansējums taču ir izšķis varētu panākt jūsu izvirzīto prioritāšu sasniegšanu. Tad, kad jūs izsakāties par jauniem finanšu instrumentiem, manuprāt, šī ir izcila izdevība nodibināt eiro obligācijas, un tas būtu labs rīks, kā mēs varētu realizēt visus šos ambiciozos mērķus. Varbūt jūs mums varētu dot laika grafiku kad mēs saņemsim šos jaunos instrumentus, vai nu tās būtu eiro obligācijas, vai arī uh, aizdevumi publiskajām privātajām partnerībām, kad Eiropas Savienība varēs izmantot šādus instrumentus. Otrs elements, ko es vēlējos pieminēt, eh, komisāra kungs, ir uh, apstiprināšanas procedūra. Par to arī mums noteikti ir jārunā. Jūs runājāt par vienas pieturas aģentūru, par Eiropas Savienību kā koordinējošo iestādi, kas nodrošina sadarbību ar reģionālajām vai dalībvalstu iestādēm. Es uzskatu, ka šis jautājums ir svarīgs, un mēs noteikti jūs atbalstīsim šī jautājuma virzīšanā uz priekšu, jo tas palīdzēs realizēt visus infrastruktūras projektus. Bet kad jūs sagaidat eh, šādu vienas pieturas aģentūru izveidi? Uh, Jūs teicāt, ka e, šo visu pilnvarošanas procedūru vajadzētu panākt piecu gadu laikā, bet e, kad tad īsti būs šī aģentūra pieejama, vai tas būs 2014. vai 2015. gads? Tomas Sečakungs gribēja runāt par procedūru. Tur mēs, kungs, es atvainojos. Es uzskatu, ka būtu labi, ja mēs organizētu divas jautājumu kārtas, dotu iespēju komisāram atbildēt. Pretējā gadījumā būs 15, 16 jautājumu. Manuprāt, tas nav labs uh, darba veids. Es uzskatu, ka mēs varētu organizēt šo darbu mazliet efektīvāk. Jā, es devu jums iespēju uzdot jautājumus, jo mums nav tik daudz laika, bet ja jūs piekrītat, tad mēs varam pārtraukt tagad jautājumu uzdošanu un uh, mēs dodam vārdu komisāram atbildē. Pretējā gadījumā es būtu devis jums vārdu. Tajā gadījumā būtu Žado kungam vārds atvainojas. Das Thema Gasleitungen und äh, Südkorridor. Jautājums par uh, dienvidu koridoru Mums um, nav nekāda nolūka kaut kādā veidā aizkavēt savus stream koridoru. Mēs uzskatām, ka South Stream ir cauroļvads, kas pirmām kārtām nodrošina uh, Krievijas gāzes piegādes daudzveidošanu. Ja runa par Krievijas gāzes piegādi Eiropai, tā, tādā gadījumā mēs varētu paaugstināt gāzes piegādi Eiropai. Mēs neuzskatām, ka South Stream būtu uh, caureļvads, kas būtu apveceļš uz Kaspijas reģionu. Tieši tāpēc šo dienvidu koridora mazāko projektu un arī Nabuko projektu mēs uzskatām par Eiropas interesēm atbilstošu. Ja runa par Kaspijas reģionu, tad Azerbaidžāna ir gatava piegādēm. Ir arī vairāki līgumi ar dažādām kaimiņu valstīm, tā skaitā arī ar Turciju. Tāpat arī ir runa par Rumānijas, Bulgārijas, Azerbaidžānas pieved cauruļvadu izbūvi. Jautājums ir par apmēriem. Un šķiet, ka valdības veidošana Bagdādē kad pirmo reizi būs rīcības spējīga centrālā valdība, būtu izšķirošais punkts, kad mēs varētu saņemt atbildi par gāzes piegādēm no Irākas. Arī Turkmenistāna ir paudusi savu gatavību nodrošināt piegādes līdz pat uh, caurļuvada izbūvē līdz Kaspijas jūrai. Barozo kunga, kungs bija nolēmis līdz gada sākumam nodrošināt arī politiski vajadzīgo atbalstu un ielikt iekšā šo Eiropas atbalstu arī dokumentos. Ļoti interesanti ir tas, ka, iespējams, jūs jau to esat lasījuši, ka Putins bija devies uz Berlīni tika izteikti dažādi konstruktīvi piedāvājumi attiecībā uz tirzniecību un rūpniecības sadarbību, bet, ja runa par iekšējā tirgus noteikumiem, tad pirms dažajām nedēļām atsevišķās konkrētos gadījumos Polija, Ukraina, Krievija, arī Gazprom līmenī Tiek vests desmitais enerģijas dialogs. Un šķiet, ka mums šajā dialogā vajadzētu skaidri paust mūsu filozofiju. Mums ir jānodrošina mūsu interešu līdzsvarošana. Putins teica, ka viņš ir gatavs mūsu izbūvētāju caurvadā iurbt caurumu. Tas nozīmē, ka šeit vēl nav nekādas skaidrības šajos jautājumos, nec emocionālā, nec kādā citā ziņā. Ja jūs e, piekrītat, tad esmu gatavs pirms 4. februāra vēlreiz ar jums tikties. Eiropadomes darba kārtību arī mēs varētu ar jums apspriest. E, mums ir arī darba grupa, kur piedalās Rompeikungs. Van Rompēkungs un Barozo kungs vada šīs darba kārtības un tajā iekļaujamo tematu saskaņošanu. Mums ir jādomā par iekšējo tirgu, energo bilanci, par energo infrastruktūru, par kopējiem formulējumiem attiecībā uz enerģijas politiku pret trešajām valstīm, citiem vārdiem sakot, tā ir energo Grieķijas ārpolitika, nākamais ir enerģētikas pētniecība, un pēc tam energoefektivitāte un konkrēti pasākumi, lai nākamo desmitgadu laikā mēs nonāktu pie plānotā. Jautājums par noteikumu harmonizēšanu atjaunonīgajām enerģijām. Pat tiešām pēdējā gada desmitā Mēs ar labiem panākumiem daudzās eh, dalību valstīs esam atraduši dažādus noteikumus un esam atraduši iespējas eh, celt jaunus enerģijas avotus, atjaunīgās enerģijas avotus. Tas nozīmē, ka mums tagad ir jādomā Eiropas līmenī. Mums ir jāatcerās, teiksim, par eh, vēja elektrostacijām pie Lielbritānijas, uh, Un tad mums ir jādomā, teiksim, par uzglabāšanām vietām Norvēģijā, savukārt patēriņš varētu būt tādās metropolēs kā Hamburga, Amsterdama, Rotterdama un Ķelne. Tas īsnībā pārsniedz vienas dalībvalsts kompetenci. Tas nozīmē, ka šīm dalībvalstīm nav kompetences spriest par cēnu un par glabāšanas kapacitāti. Vidusjūras reģionā šie jautājumi ir vēl skaidrāk izprotami. Šeit es nerunāju par eh, vienādošanu, es eh, runāju par harmonizāciju attiecībā uz noteikumiem, kas runā par cenu noteikšanu un tā tālāk. Tieši tāpēc šādos uh, lielos pārobežu Eiropas projektos mēs līdz šim esam saskārušies ar problēmām. Viedo tīklu jautājumā ir uh, sagatavota ekspertu darba grupa, kurai ir uh, jāatbild uz jautājumu, kas mums ir jādara kā Eiropiešiem. Es uzskatu, ka mums ir jānodrošina savienojumi. Mums ir jādomā arī par elektrotehniku un elektrotehniku informācijas un komunikāciju tehnoloģijām un to sadarbību. Mums ir jādomā arī par viedo pilsētu koncepciju un par viedajiem tīkliem, kas nodrošinātu gan elektrību un sniegtu arī citas iespējas, komunikācijas, navigācijas iespējas. Visas tāds ir ļoti interesantas idejas, un es ceru, ka uh, turpmāko projektu laikā komisija atbalstīs mūsu koncepciju par viedajām pilsētām. Ar iekšējā tirgus otrās paketes īstenošanu un ar trešo paketi, tad, kad būs pienācis attiecīgais termiņš, mēs varēsim turpināt virzīt uz priekšu visas šīs prioritātes. ģenerāla direktorāti veid konsultācijas ar dalību valstīm par vajadzīgajiem tiesību aktiem, kas būtu uh, jāizteno šajās valstīs. Tik uzdots jautājums arī par finansējumu un infrastruktūras apstiprināšanu. Ja runa par finansēšanu, tad uh, pirmām kārtām runa ir par to, ka dalībvalstu regulēšanas likumi, ja ir runa par cenu apstiprināšanu, tie nodrošina investīciju piešķiršanu. To dara galvenokārt dalībvalstu regulātori. Pirmais uh, uzdevums šādos likumos ir nodrošināt uh, godīgu konkurenci, izvairīties no karteļiem. Otrais - nodrošināt patērētāju tiesības, proti stabilas cenas. Un uh, pirmo reizi pie regulātoriem mēs ievērojam arī cenu paaugstināšanas tendences, proti tīklu īpašno, īpašnieki nodrošina infrastruktūru, savukārt šeit ir jādomā par atjaunīgās enerģijas uzņemšanu šajos tīklos. Bieži vien ir tādas elektronīnijas un tīkli, kas nedarbojas kā um, ekonomiski uzņēmumi, un tieši tāpēc ir vajadzīgs arī Eiropas līdzfinansējums. Tieši tāpēc es varu jums tagad neoficiāli paust sekojošo. Ja ekonomikas atvesaļošanas programma, kas tika gatavota pirms trīs gadiem, Un ja tajā būtu iekļauta enerģija, Šajā programmā bija paredzēta 3,4 miljārdi eiro enerģijai ar līdzfinansējuma kvotu 10 līdz 15 procentiem. Tad ir jāsaka, ka šī nauda ir izlietota labi. Diemžēl dažas mazās dalībvalstis vēl nav nodrošinājis pietiekami spēcīgus tirgus. Nākamajos desmit gados, nākamajā finanšu periodā, mēs uzskatīsim, ka ir saprātīgi izlietot šo naudu tā, lai varētu nodrošināt līdzfinansējumu ne tikai krīzes apstākļos, bet arī normālos uh, budžeta gados. Par apstiprināšanās procedūrām un par plānošanu. Mēs uzskatām, ka NCO 2 un NCOG ir mūsu partneri. Protams, ka mēs nevaram iejaukties dalību valstu konstitūcijās. Tas nozīmē, ka uh, procedūru pātrināšana, tiesu instances apstiprināšana, uh, tiesību pieņemšana, tas viss var notikt tikai dalību valstīs. Mēs varam vienoties par, ar dalību valstīm par personāla stiprināšanu, par um, prioritātes piešķiešanu enerģijas infrastruktūrai un citiem sabiedriski svarīgiem pasākumiem. Un tādā veidā mēs varam nodrošināt arī paraugu praksi. To visu mēs darītu saglabājot tiesiskuma principus. Uzskatu, ka ir iespējama administratīvo procesu pātrināšana. Mēs uzskatu, ka šīs procedūras varētu pātrināt attiecībā uz elektrību no 10 līdz 15 gadiem uz 8 līdz 10 gadiem. Jā, protams, var runāt arī par vidusjūras reģionu. Uh, ir ļoti daudz eh, dažādu grupu un komandu, piemēram, francūži nesen ir izveidojuši šādu grupu. Ir jautājums par to, vai mēs ar Eiropas investoriem tādās valstīs kā Maroka, Alžīrija, Tunisija, nu, tuvie austrumi, te var piekļaut arī Mauritāniju, vai šajās valstīs mēs varētu stimulēt investīcijas tā, lai šo elektrību varētu arī atstāt daļēji vietējā tirgu. Te ir runa par saules un vēja enerģiju. Uh, arī ūdens ieguve no jūras ūdens. Tehniski būtu iespējams šādus projektus īstenot, bet ir runa par Eiropas tiesību saskaņošanu, vai pareizāk sakot, dalību valstu tiesību saskaņošanu attiecībā uz atjaunīgajām enerģijām. Un ļoti svarīgs jautājums ir šis Spānijas elektrotirgus, un Francijas elektrotirgus ir jānodrošina starp savienojumi pāri Pirenejiem. Šādu savienojumu vēl nav, un tie visi ir ļoti svarīgi priekšnosacījumi. Dann ist der Kollege Jadot jetzt dran. Mēs... Tagad vārds Žadaukungam. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāra kungs. Jūs pieminējāt kā vienu no prioritātēm patēriņa samazināšanu, energoefektivitāti. Un pavisam ātri mēs iesaistījāmies arī diskusijās par gāzes un naftas vadiem, bet es vēlētos atgādināt, ka um, 20% enerģijas patēriņa uh, samazinājums uh, ir līdzvērtīgs 15 Nabuko projektiem. Un tā kā jūs pieminējāt arī uh, šo te Barozu paredzēto uh, vizītes uh, programmu reģionos, kuros uh, mēs grasamies iegūt uh, enerģijas avots, varbūt mēs varētu paredzēt arī to, ka 4. februārī tiek paredzēta arī konference un izstāde, kurā tiek parādīti labākie ūdens sildītāji un apkurs uh, katli, kāda ir iespējama un pieejama šobrīd Eiropā, jo, ja reko dizaina palīdzību mums izdotos uzlabot energo efektivitāti, es domāju, ka tas būtu ļoti apsveicami, tas būtu daudz labāk nekā šādi Nabuko projekti, jo tas palīdzētu mums samazināt energi, enerģijas patēriņu par 10%. Jūs runājāt par enerģētikas eh, nabadzību. Es domāju, ka te nebūtu jāpiemina tikai elektroenerģija, bet mums būtu jādomā arī par citiem aspektiem. Te ir jādomā par uh, CO2 regulām, kas attiecas uz um, automašīnām, mums ir nepieciešams uh, augstas normas, un ja mēs tās ievērojam, tad pavisam ātri mēs varam samazināt izmešus par 20-30%. Tas pats ir iespējams, ja mēs uzsāktu reāls reformas, atjaunojot ēkas un uzlabojot ēku energoefektivitāti, jo tādējādi būtu iespējams samazināt um, mājasaimniecību izdevums par elektroenerģiju divas un pat trīs reizes. Un, diemžēl, tomēr šie, šīs idejas netiek realizētas faktos. Paldies! Mecāros kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Patiesībā enerģētikas politika joprojām ir dalībvalstu pārziņā, un līdz ar to um, mums ir jāizsaka milzīga pateicība komisāram par to atbildību, kādu viņš uzņems, un jāsaka, harmonizācijas jomā viņš jau dara visu iespējamo. Enerģētikas piegādes jautājums ir ļoti eh, svarīgs, un tāpēc ir ļoti nozīmīgi, eh, protams, sagatavot arī ziņojumu šajā jomā. Tas ir ļoti svarīgi arī centrālās un austrum Eiropas valstīm, kas joprojām ir ļoti atkarīgas no piegādātājiem šajā jomā. Mans jautājums būtu sekojošs. Kā jūsuprāt, komisāri, eh, mums veiksies nākotnē, vai mums izdosies Eiropas infrastruktūrās integrēt tās valsts, kas pievienojās Eiropas Savienībai pēc 2004. gada, un te es domāju, tātad par tām valstīm, kas pievienojas 2004. gadā un vēlāk, kas atrodas Eiropas centrālajā un austrum daļā. Es lieliski apzinos, ka tas ir finansiāls jautājums, bet vai jums būtu varbūt jau kāds priekšstats par to, kad mums būtu iespējams to īstenot? Un vēl viens jautājums. Mēs pēdējā laikā neesam uzdrošinājušies runāt par kodola enerģiju, bet uh, 35-40% enerģijas tiek saražot, izmantojot kodola enerģiju, un es domāju, ka šis avots arī turpmāko gadu laikā būs viens no nozīmīgākajiem Eiropā. Uh, Komisārkungs, mans jautājums ir sekojošs kas attiecas uz kodola atkritumu pārvadāšanu un to drošību, ko jūs par to varētu teikt? Un mums noteikti būtu jācenšas izvairīties no tādām situācijām, kādu mēs pievienu, piedzīvojām pagājušajā nedēļā, kas bija saistīta ar uh, bīstamu atkritumu pārvadāšanu. Un Kas jūsuprāt būtu svarīgākais mēģis pētniecības un attīstības jomā, tātad kurām projektam jūs piešķirt visvairāk finansiālu atbalstu? Paldies! Rodī, kungs. Odī, kungs. Paldies, priekšsēdētāji, Paldies, komisārkungs. Jāsaka, ka dalībvalstu pārziņā joprojām ir enerģētikas jautājumi, bet mēs esam centušies uzticēt e, e, Eiropas kopienai tirkus harmonizāciju. Viens jautājums par enerģijas tirgu. Kā jūsuprāt, e, ir iespējams šī te iekšējā tirgus izveidi, jo vai jūs uzskatāt, ka to ir iespējams īstenot bez regulātora šajā jomā? Mēs daudz esam runājuši par finansiālajiem aspektiem, bet. Uh, kā jūs prāt būtu iespējams nodrošināt šo koordināciju starp kopienas līmeņa regulātoriem un nacionāliem regulātoriem? Tāpat jautājums vēl par Kaspijas reģionu gāzes centrālēm. Cik tālu ir šis projekts, kas ir pavirzījies uz priekšu attiecībā uz šo ideju, kas varbūt nav saskaņā ar pārējām idejām, pārējām plāniem, kas ir Eiropas Savienība enerģētikas jomā? Un visbeidzot par dezerteku. Vai jūs varētu mūs informēt arī, cik tālu ir pavirzījies šis projekts? Un visbeidzot, pēdējais jautājums par gāzes un elektrības tīkliem. Vai jūs uh, uzraugat to, kam pieder šie tīkli, un vai mēs kā pilsoņi varam iegūt ga zināmas garantijas, ja mēs pakāpeniski liberalizējam enerģijas uh, piegādi, tātad nodrošināt to, lai ārējie um, lai īpašnieki ārpus Eiropas Savienības neiekūtu savā īpašumā šos tīklus. Un te es domāju, piemēram, par Gazprom un arī Ķīnas uzņēmumiem. Vai mēs varam tik tiešām garantēt, ka mūsu tīkli būs tik tiešām Eiropas īpašums? Paldies! Eh, Tomas. Turmes kungs. Es eh, vēlējos atsaukties uz Nīblers kundzes ideju par eiro obligācijām. Uh, Šo ideju noteikti ir vērts ņemt vērā un kā, kā to varētu kombinēt ar infrastruktūru. Es gribēju vēl pieminēt kādu jautājumu. Jūs sniedzāt eh, skaidrojumu par atjaunīgo enerģijas eh, avotu harmonizāciju. Deputāti noteikti atcerās, ka 2007. gada rudenī Eiropas komisija izteica priekšlikumu par modeli, uh, balstoties uz zaļajiem sertifikātiem, kas nodrošinātu harmonizāciju Eiropas līmenī. Eh, mēs eh, kopā daži parlamentārieši ar dalībvalstu parlamentāriešiem šo modeli analizējām un secinājām, ja būs dalībvalstu saistošie mērķi, un tad tas nozīmēs, ka dalībvalstiem arī būs interese šādus mērķus noteikt. Polijai nebija nekādas intereses virzīt uz priekšu šādus projektus, jo tas nozīmētu, ka citās valstīs varētu uh, audzēt lētu biomasu. Un otra problēma, tas, ko teica eksperti, ja mēs atteiksimies no šīm nacionālajām sistēmām, no tehnoloģiski specifiskiem sertifikātu modeļiem, tad Mēs izveidosim marģinālu izmaksu tirgu, un mums vajadzēs domāt par šo izmaksu sekšanu. Tieši tas pašlaik notiek elektrotirgu, un tie būtu, tas būtu 50 līdz 90 miljārdus eiro dārgāk patērētājiem. Uh, Jūs tagad sniedzāt savu skaidrojumu, un pēc šīs skaidrojuma man ir radies iespējas, ka mēs atkal atsāksim diskusijas, kuras mēs detalizēti jau esam pabeiguši, un īstenībā tas ir tāds tiešs uzbrukums nacionālajām sistēmām, un tas ir arī tiešs uzbrukums atjaunīgo uh, energoavotu direktīvai, kura īstenībā vēl nav nemaz ieviesta. To vajadzēs ieviest tikai mazliet vēlāk. Es domāju, ka jums vajadzētu skaidri pateikt, ka jūs nevēlaties šādā veidā rīkoties. Jūs neko neteicāt, ka šajā direktīvā jau ir iekļauti sadarbības mehānismi. Tieši šie divi piemēri, ko jūs pieminējāt, tad, tad uh, piekrastes vēja elektrostacijas un šie uh, 500 līdz 1000 megavati, tas īstenībā ir pilnīgi nekas. Uh, Šos pirmos projektus mēs vēlējāmies atbalstīt. Mēs nevaram pieprasīt, lai dalībvalstis dotu prioritāti atjaunīgajiem avotiem. Es uzskatu, ka jūs pašlaik uh, stāvat uz ļoti bīstamiem pamatiem. Paldies, uh, kolēģe Markis nākamā. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisārkungs. kungs. Man būtu daži jautājumi pavisam īsi. Jūs runājāt par šiem viedajiem tīkliem, kas ir ļoti nozīmīgi Eiropai, jo īpaši vietējās enerģijas piegādē. Jūs tāpat arī runājāt par vied viedajām pilsētām. Un mūs satrauc tas, ka komisija tik ļoti vilcinās attiecībā uz viedajiem skaitītājiem un citiem aspektiem. Arī gad sākumā jūs to pieminējāt, Un tagad mēs runājam par normām, kas varētu tikt ieviest 2012. gadā, bet es vēlētu zināt, par ko tieši te ir runa, par kādām normām, un vai jums ir konkrēts darba grafiks, konkrēts kalendārs. Jūs zinat arī, ka visas dalībvalstis nevēlas ieviest šos te viedos skaitītājus konfidencialitātes apsvērumu dēļ. Un vēl viens jautājums, kas ir saistīts ar šiem supertīkliem. Es savulaik iepazinos ar kādu plānu, kas uh, iekļāva visu tīklu, un tajā tika izteikta kritika par šiem super tīkliem, jo tādējādi tiek izslēgt no spēles pilnībā visi vietēji enerģijas avoti, kas piegādā enerģiju vietējā mērogā. Tāpēc varbūt mums nemaz nav nepieciešama šāda super tīkli. Uh, Mēs vēlētos iegūt detalizētu karti par to, kāda ir enerģijas avota, kā, kuros gadījumās enerģija tiek saražota vietēji un par cik lieliem apjomiem ir runa. Es nezinu, vai jūs redzējāt šos pingvīnus pie, pie Berlaimon ēkas. Nu, protams, tie nebija īsti pingvīni. Tie bija cilvēki, kas vēlējās cīnīt, cīnīties, ja izteikt uh, Uh, savu protestu pret jūsu īstenoto politiku, un mēs lieliski apzināmies, ka būtu iespējams e ietaupīt 24 miljārdus eiro Eiropas Savienībā vairāku gadu laikā. Un vai jūs tik tiešām vēlaties, lai tieši patērētājs iegūtu, lai viņam acīņš nepaliktu planāks, vai arī jūs vēlaties strādāt citu interesēs? Tāpēc mēs vēlētos zināt, vai visi šie projekti ir par labu patērētājiem. Paldies! Gerekungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisārkungs. Es domāju, ka laika apstākļi Briselē šobrīd ir skaidrojumi ne tikai ar globālo sasilšanu. Man būtu trīs īsi jautājumi. Vispirms. 3x 20 tāds ir mērķis. Vai nebūtu labāk, ja mēs eh, censtos eh, sasniegt šo mērķi, atļaujot dalībvalstīm pavisam elastīgi izraudzēties, kā, kādā veidā sasniegt šo mērķi, nevis panākt to, ka mēs to panākam eh, kopienas līmenī. Tā piemēram, Polijā koģeneratoru izmantošana būtu viens no labākajiem veidiem, kā sasniegt šo mērķu īstenošanu. Otrs jautājums. Šo triju mērķu vidū 20, 20, 20, vai mums nevajadzētu drīzāk runāt par efektivitāti? Mēs nevēlamies uzlikt nekādus ierobežojumus, bet mēs vēlamies panākt efektivitāti, reālu efektivitāti. Tātad racionālu enerģijas izmantošanu. Un treškārt, vai mums nevajadzētu izmantot tās investīcijas, kas tiek ieguldīts lielajos eh, enerģētikas projektos un veltīt šos līdzekļus citiem projektiem, jo mēs taču kaut galā vēlamies godīgu konkurenci. Paldies! Sīslīkundze. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par jūsu prezentāciju. Man būtu divi jautājumi. Pirmais jautājums ir saistīts ar Odīkungu teikto proti Eiropas Savienības un Krievijas attiecības Nabuko noteikti ir Eiropas prioritāte un South Stream projekts, manuprāt, neatbilst Eiropas Savienības enerģētikas stratēģijai un tās prasībām. Krievija izmanto inovatīvu pieeju, kas ļauj tai iesaistīties iekšējā tirgu, un es vēlētu zināt, vai Vai jūs varētu paskaidrot, kā Eiropas komisija grasās aizsargāt Eiropiešu intereses un kā tiks e, izpildīts prasības attiecībā uz trešo liberalizācijas pakotni? Otrs jautājums. Jūs pieminējāt šīs te ilgās e, procedūras, lai apstiprinātu dažādus infrastruktūras objektus un Eiropas komisijai varbūt būtu jānosaka minimālie standarti jaunām uh, enerģijas stacijām. Es vēlētos zināt, kāds ir jūsu viedoklis par to. Tāpat arī vēlētos uzzināt jūsu viedokli par jaunu elektrostaciju um, certificēšanu Eiropas Savienībā. Tas būtu ļoti vērtīgi dalībvalstīm, kuras šobrīd apsver iespējas pievērsties kodolenerģijai. Un tāpat arī tām dalībvalstīm, kurām ir mazākas uh, iespējas un uh, mazāks iedzīvotājs skaits. Paldies! Rēļas Madurēras kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, komisāra kungs! Vērpnes veids jūs mūsu komitejas sanāksmē, es vēlētos izmantot šo iespēju un uzdot jums pavisam konkrēti jautājumu par starp savienojumiem. Jūs e, šo jautājumu pieminējāt pats. Tas ir pats par sevi saprotams, ja mēs vēlamies sasniegt savus mērķus iekšējā tirgus attīstīšanā un ja mēs vēlamies izmantot arī atjaunojumās enerģijas avotus. Diemžēl viss nenotiek tā, kā tam nāktos jo joprojām mēs saskaramies ar dažiem trūkumiem enerģijas tirgū. Vai jūs nedomājat, komisār kungs, ka būtu pienācis laiks ieviest mehānismus, kas ir mūsu rīcībā, lai nostiprinātu tos savienojumus, kas ir visvājākie mūsu enerģētikas tīklā? Un es te jau īpaši domāju par gāzes piegādēm. Ja nav panākt vienošanās dalības balsu starpā, vai Eiropas komisija varētu iejaukties tajā un vai komisija nevarētu spēlēt uh, starpnieku lomu šajās sarunās? Jūs varētu spēlēt līdzīgu lomu, kā Montīkungs savulaik uh, elektrotīklu uh, savienojumu jautājumā. Un tad varbūt mums izdotos reiz par visām reizēm atrisināt šo konfliktu, kas saistīts ar gāzes tīklu. Paldies! Paldies! Tikā kundze vēl ir pieteikusies izteikties, bet ļoti, ļoti īsi lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Es vēlētos jums uzdot jautājumu par tiem pasākumiem, kurus komisija paredzēs īstenot, lai cīnītos pret to, ko mēs devējam par enerģētikas nabadzību. Jo ļoti daudz mājasaimniecību Eiropā, kas saskars ar šo problēmu. Un otrs jautājums ir saistīts ar energoefektivitāti, ēku energoefektivitāti. Eiropas reģionāls attīstības fonds var sekt 4% no nacionālajām kvotām. Tātad šos 4% ir iespējams piešķirt, lai uzlabotu ēku energoefektivitāti. Un tas attiec tieši uz mājokļiem. Uh, Ja mēs vēlamies uzlabot ēku energoefektivitāti, un ja, ja mēs zinām, ka 98% ēku, kas ir celtas uh, gadsimta sākumā, joprojām tiek izmantots, varbūt mēs tomēr varētu ko darīt. Tāpat arī es domāju, ka mēs varētu censties panākt to, lai vismaz 10% nacionālo kvotu tiktu piešķirti attiecībās federu fondu. Uh, lai panāktu to, ka mēs uzlabojam mājokļu energoefektivitāti. Paldies! Paldies! Tagad vārds jums, komisārkungs. Daļa no jūsu jautājumiem attiecas uz tādu ilgtermiņa dimensiju un noteikti, ka mēs par šiem jautājumiem runāsim izstrādājot ceļu karti līdz 2050. gadam. Uh, Tas nozīmē, ka šajā stratēģijā mēs runājam par nākamo desmitgadu līdz 2020. gadam. Daudz jautājumu energo eh, avotu daudzveidība un tā tālāk ir, protams, ilgtermiņa jautājumi. Es domāju, ka par šiem jautājumiem nākamgad mēs varētu runāt eh, ceļu kartas diskusijas ietveros. Galu galā šeit ir runa par tādu ilgtermiņa virziena iestatīšanu. Runājot par enerģijas nabadzību, Beļģijas eh, prezidentūras vadītājs Maņeta kungs ir par to runājis. Piektdien mēs eh, sagatavojām darba dokumentu, kur ir runāts par enerģijas izmaksām, enerģijas nabadzību un to, ko varētu darīt tirgus ekonomikas ziņā vai arī politiskā ziņā. Uh, Uzskatu, ka vismaz elektrības jomā mums vajadzētu rūpēties par to, lai enerģijas nabadzība nekļūtu vēl smagāka par pārtikas nabadzību. Tas viss attiecas uz konkurences iekšējo tirgu. Tie visi ir mūsu uzdevumi. Tad, kad ir runa par investīcijām, infrastruktūrā, ja mēs vēlamies nopietni par to domāt, un tas ievērojami pacēls elektrības cenas, tad, protams, ka šādā gadījumā ir jādomā par enerģijas nabadzības jautājumiem. Bija arī jautājums par 3x20 mērķiem, ka tos vajadzētu piemērot elastīgāk. Jā, protams, es to varu saprast. Eiropa padomē un arī parlamentā jau iepriekšējā sasākuma laikā šie mērķi tika noteikti. Tad, kad ir runa par CO2 un atjaunīgajiem enerģijas avotiem, tad, protams, ka te ir jādomā par energoavotu daudzveidošanu. Un ir jādomā, kā to ātrāk varētu izdarīt. Es uzskatu, ka bez stingru noteikumu izvirzīšanas un bez kontroles mēs nevarēsim iegūt uzticību. Var gadīties tā, ka dalībvalstis vēlāk pateiks vienkārši atvainojiet, šos mērķus neesam sasniegušas. Es uzskatu, ka tas būtu negatīvi. Tāpēc es uzskatu, ka uzticēšanās ir laba lieta, taču uzticēšanās ir vajadzīga kopā ar kontroli. Uzskatu, ka tas būtu efektīvāks un arī ticamāks veids, kā strādāt. Ja runa par efektivitāti, tad es vienmēr gribu uzdot sev šādu jautājumu. Vai efektivitāte nozīmē taupīt, vai arī efektivitāte nozīmē uh, pa paaugstināt uh, mūsu enerģijas racionalizāciju? Mūsdienu auto vēl ar vienu patērē daudz benzīnu, jo ir vajadzīga enerģija gan eh, ventilācija automašīnā, gan eh, citām iekārtām, un, protams, ka, ko tad mēs īsti gribam panākt, vai mēs gribam panākt enerģijas patēriņa samazināšanu par 20%, par šo jautājumu nekur tā īsti nav runāts. Otrs punkts. Turmes kungs. Ar šo jēdzienu, ko jūs pieminējāt, mēs neko nenodrošināsim pilsoņiem, arī Luksemburgas pilsoņiem ne. Enerģiju taupīt, protams, vajag, to dara katrs iedzīvotājs, arī bēr, bērni. Efektivitāte ir tāds akadēmiski šaurs uh, jēdziens, bet es vēlos to nedaudz skaidrot. Uh, Par atsaucas gadu es domāju, ka mēs varam vienoties, bet parādās arī jauni atsaucas gadi, vai nu šeit ir 2005. gads vai arī kādi citi. Mums ir jādomā par perspektīvām. Tiek sastādītas tādas perspektīvas, kas attīstītām dalību valstīm, piemēram, Itālijai, nodrošina daudz lielāku pieprasījumu pēc enerģijas. Un uh, tad šīs pieprasījums ir jāsamazina par 20%. To es nevaru akceptēt. Dalībvalstis ieskaitā arī Luksemburga, kas eh, ir iztērējušas visus to enerģiju, kas ir paredzēta atsaucas gadā, vai uz tā mēs varam akceptēt šādus rīcības plānus, vai mēs varam akceptēt, ka loģiski pieaugšas enerģijas pieprasījums. Jā, mēs varētu par šo tematu runāt īsi un arī gari. Esmu gatavs runāt ar jums par šo dokumentu projektiem aprīlī, un es esmu, es ļoti gaidu arī parlamenta ziņojumu. Es tiešām ar prieku gribu izlasīt šo ziņojumu. Es zinu, ka visu, protams, nevar iekļaut vienā ziņojumā, protams, ka konsultācijas arī ir tādas strīdīgas. South Stream cauruļvads. Šis dienvidu koridors ar eh, Nabuko, TAP un IDGI, protams, ir Eiropas interesēs. South Stream nav manā kompetencē. Man patiešām interesē, ko mūsu godāmās valdības uh, šeit vēlas darīt. Tiklīdz kā nāk kāds kārdinājums no Maskavas, tā uzreiz tiek izritināts sarkanais tepiķītis no Vīnas, no Bukarestas, no Sofijas. Parādās jautājumi par to, vai šie cēlvedi nāks no Bulgārijas vai kur citur, un te nemaz nav iekļauta Eiropas kopiena. Finansējuma partneri bez Gazprom Saustrīm projektā ir IDF, iespējams no Austrijas, iespējams Eona Rūrgās. Ir tādi, kas ir uzaicināti un kas šo uzaicinājumu ir arī pieņēmuši. Tas nozīmē, ka mums ir jādomā par šiem spēku samēriem. Nabuko ir Eiropas interesēs South Stream, es nevēlos bloķēt. un ja jums ir vairāk varas, tad dodieties uz valdībām. Es pazīstu šīs valdības, Jūs piedzīvosiet to, ka šajā zālē mēs eh, varam uzstādīt principus, savukārt ārpusē ir eh, spēcīgs vējš, un tad eh, šīs svārstības ir daudz lielākas, kā iepriekš kādam varēja šķist. Ir ļoti svarīgi pazīt savas robežas. Un tad, kad augstlaikšanā jūs pārlecat vienam metram 20, tad ir ļoti smagi uzlikt latiņu vēlreiz tādā pašā augstumā. Jūsu godkārt to nepieļauj. Pārāk praksa ir ļoti svarīga. Eko dizains ir ļoti svarīgs. Tas attiecas uz dažādām dzešēs, dzešēšanas iekārtām, sildīšanas iekārtām, multimediju iekārtām, vispār mājasēmniecības aprīkojumu elektroierīcēm. Esam gatavi runāt par šiem jautājumiem un pavisam drīz arī tiks um, sabiedrībai stādīts priekšā eko marķējums un eko dizains, visi attiecīgie dokumenti. Uh, Es eh, nevaru neko darīt attiecībā uz lobbyiem. Eiropadomē beidzot ir iespēja apspriesties par šādiem jautājumiem. Iespējams, ka februārī eh, šis temats atkal tiks ierobežots. Mēs visas izstādes februārī tad varēsim aizmirst. Uh, Tieši tāpēc esmu gatavs arī jūs uzaicināt uz šīm ekspertu sanāksmēm. Mēs neesam izstādījuši šeit nekādas iekārtas, bet eh, tas nozīmē, ka mums tomēr ir vēl jāspēr turmākie soļi enerģijas politikā. Kuri tad ir šie svarīgākie uh, punkti? Projekti wie Nabucco oder ITER noch so. Pirmais ir eko, eko atjaunošana un otrais punkts ir infrastruktūra. Ir jāatcerās, ka visas šīs jomas prasa miljārdu investīcijas. Ja runa par ēku renovācijām, tad tie ir runa par 40 līdz 80 tūkstošiem eiro. Tas nozīmē, ka 20 līdz 30 tūkstoši eiro tiek iztērēti saprātīgi. Uh, Tad tas būtu par ēku renovācijām. Infrastruktūrā finanses, protams, ir viena no galvenajām prioritātēm nākamajos gados. Tas nozīmē mūsu paudzē. Iespējams, ka tā būs eh, tāda līdz, tas būs tāda līdz, līdzsvarots taisnīgums. Ja pašlaik mēs investēsim ēku renovācijā, tad tieši mūsu paudzē būs kaut kas jādara, un optimāla enerģijas izmantošana, efektivitātes paaugstināšana, eh, mājasaimniecību patēriņa samazināšana, tātad izmaksu samazināšana mājasaimniecībām. Eh, par to varēs priecāties mūsu bērni un mazbērni nākamos 20-30 gadus. Tieši tāpēc es uzskatu, ka ēku renovācija ir svarīgs punkts. Ja runa par infrastruktūru, tās saglabāšanu un uh, jaunas infrastruktūras izbūvi, tad šeit ir runa par nākamajiem 10 līdz 20 gadiem, kad mums tas būtu jāpanāk. Un tas nozīmē, ka mūsu bērniem un mazbērniem būs kaut kas, ko viņi varēs izmantot, un arī turpmākās paudzes varēs to izmantot. Jā, budžetā, protams, būs arī daudz smiti, smagie punkti. Šajā SEP plānā ir ļoti daudz saprātīgu projektu, un ir arī tādi, kas varbūt nav tik saprātīgi. Mums tie visi būtu jāizvērtē, un nākamajā finanšu periodā mums vajadzētu izteikt priekšlikumus par to turpināšanu. Eirobligācijas. Jā, esmu atvērts pret šo ideju. Man ir viena alga, no kurienes nāk nauda, vai no budžeta, vai no bankas, vai no trešā valstu investoriem. Es uzskatu, ka ļoti svarīgi ir mm, saprātīgi šo naudu izlietot. Tad tie ir pašu līdzekļi, mēs nedrīkstam tos vienkārši izmest jūrā. Te ir runa par finanšu un Eiropas Savienības politiku. Šīs debates noteikti turpināsies līdz pat 2013. gadam. E, esmu dzirdējis komisijas e, priekšādātāja paziņojumu Strasbūrā, viņš noteikti izvirzīs priekšlikumu par eiro obligācijām. Uh, ir maz tādu jomu, kas būtu tik eh, svarīgi kā enerģijas infrastruktūra. Mums ir jāizmanto eiro obligācijas. Mēs uzskatu, ka šajā jomā mēs varam dot labus argumentus šai eiro obligāciju izmantošanai. Un cerams, ka arī dalībvalstu valdībās tiks panākts attiecīgais vairākums. Nākamais jautājums ir par kārs 21. Es uzskatu, ka elektromobilitātes jomā galvenais ir standartizācija. Kam tad piederēs šis akumulators, kā izskatīsies uzlādēšanas stacijas, kā te, kādas būs šīs tehniskās specifikācijas. Ja runa par uh, rozetēm, tad bieži vien daudzas interesētās puses šeit uh, izvirza dažādus kavējumus un šķēršļus. Uh, Mums eh, vajadzētu pēc iespējas drīzāk izvirzīt priekšlikumus par standartiem, bet tas ir dalībvalstu un arī uzņēmēju kompetencē, proti, vai tie akceptēs šādus standartus. Par atjaunīgajiem enerģijas avotiem Turmes kungs Es esmu ļoti apmierināts ar iepriekšējo desmit gadu laikā paveikto un jūsu vestajām diskusijām. Jūsu partijas biedrs ir runājis par ietaupīšanas tiesībām attiecībā uz jaunī, atjaunīgajiem enerģijas avotiem. Ja šis plāns paredz nākamo desmit gadu laikā, ģenerēt līdz pat 15% no Eiropas eh, elektro, elektrības pieprasījuma tieši Marokā, un tādā gadījumā te nav tikai nieki pīnats, kā jūs minējāt. Mums ir jādomā, kā mēs ilgtermiņā varētu finansēt šos projektus, vai nu tie ir Maroka, Tunisija vai Alžīrija. Mums ir jāatrod pamats šīm investīcijām, vai mēs no, mm, organizēsim šos tīklus no Marokas uz Spāniju vai no citām valstīm. Es neuzskatu, ka šādi projekti visi būtu pietiekami saprātīgi. Es uzskatu, ka šeit pastāv bažas par ļaunprātīgu izmantošanu. Mums ir jādomā par plānošanas drošību. Nabuko ir jāatbilst iekšējā tirgus eh, prasībām. Tas attiecas uz ikvienu cauļvadu, tas attiecas arī uz turpmāk izbūvējumiem cauļvadiem. Pirms eh, bija spēkā trešā iekšējā tirgus pakete, tika vestas konsultācijas ar visām dalību valstīm. Es uzskatu, ka tieši gāzes jomā konkurence un trešo pušu iesaistīšana un tīklu īpašumtiesību nodalīšana ir ļoti svarīgi jautājumi. Es uzskatu, ka tie bija svarīgākie jautājumi, uz kuriem es arī esmu atbildējis. Liels paldies, komisāra kungs! Turmis kungs, mums diemžēl diskusijas ir jābeidz. Mums ir vēl viens darba kārtības punkts. Nē, desmit sekundes tiek jums dotas. Bušs bija izstādē, kur piedalījās eksperti no laboratorijas un parādīja kādu elektroierīci, kas atrodas rezerves režīmā, un viņš nevarēja atslēgt elektrību šai iekārtai. Viņš tā sadusmojās, ka viņš teica, ka tas tak nav iespējams. Un šīs pusstundas rezultātā tika ieviesta viena vata rezerves režīma regula ASV. Tad viena izstāde panāca tik daudz. Es uzskatu, ka izstāde ir ļoti labs rīks, kā panākt, lai līderi saprastu dažādus jautājumus, par kuriem viņiem varbūt nebija tik liela izpratne. Es uzskatu, ka mēs varam mācīties no Buša. Varbūt daži Eiropas līderi nav tik gatavi mācīties kā Bušs. Nu, došu komisāram iespēju arī atbildēt. Jā, man ir prieks, ka jūs tā slavējat bušu, bet es gribētu jums piedāvāt. Esmu runājis ar Ungārijas enerģētikas ministru. Eiropā domē, kur eh, pavasarī mēs runāsim par energoefektivitāti, varbūt mēs varētu organizēt nelielu izstādi Justus Lipsiju sēkā padomē. Uh, Manuprāt, šis jautājums ir nedaudz sensitīvs. Van Rompēkungs ir tas, kas uh, tur visu organizē. Esmu tikai viesis, kas tur ierodas uz īsu brīdi. Jā, ja tas neprasītu daudz laika, tad varbūt mēs varētu arī to izmantot. Bet es uzskatu, īstā vieta būtu tāda neliela izstāde par energo efektivitāti mājasainiecības iekārtām. Es domāju, ka tā būtu īstā vieta šāda veida iniciatīvām. Liels paldies! Varbūt arī parlamentā mēs varētu atrast vietu šādai izstādē. Jā, mēs varam vēl kaut kādus eksponātus izstādīt. Pirmkārt, es vēlētos atvadīties no komisāra, vēlētos pateikties viņam jūsu visu vārdā. Lielas paldies, tas bija patiešām interesanti. Līdz nākamajai reizē. Nākamais darba kārtības punkts. Visi, kas eh, tagad runā, mums traucē. Došu vārdu Ivo Beletam. Pārējie lūdzu izturieties klusu. Gezien het uh, vergevorderde uur zal ik. Liels paldies priekšsēdētāji, nu ņemot vērā, ka ir visai vēls, es mēģināšu prezentēt uh, šo jautājumu ļoti ātri. Dūren. Um, ehm, got... Šī ir tā uh, eh, jautājums ir par komisijas priekšlikumu par Pārtiks produktu un lobrības maksimāli pieļaujamo radioaktīvo piesārņojumu līmeni pēc kodola avārijas vai citas radiācijas avārijas situācijas. Parasti tas notiek eh, konsultācijas procedūras ietveros Arī atcaucoties Eurātom līguma pantiem un arī pēdējo reizi, kad komitejā mēs apmainījāmies ar viedokļiem, mēs runājām par juridisko pamatu. Viens no svarīgākajiem punktiem šodien, eh, par kuriem būtu jārunā, ir tas, ka mēs vēlētos eh, grozīt divas juridiskās pamatas, tātad nevis 31. Eurātom pantu, bet Lisabonas līgumu, izvēlēties pantu no Lisabonas līguma. Mēs, protams, arī konsultējāmies ar parlamenta juridisko dienestu, pateicoties jūsu iniciatīvai, godātais priekšsēdētāji kungs. Mēs arī konsultējāmies ar um, kompetento atbildīgo komiteju lai tad, tad arī visi viens prāts par to, ka mums būtu tagad jāatsauc nevis uz Eurotom līgumu, bet uz Lisabonas līgumu. Tas ir ļoti svarīgi, jo tas nozīmē, ka mēs pārējām no konsultācijas uz uh, koplēmumu. Tās ir divas dažādas procedūras un tā ir ļoti liela atšķirība. Uh, Tāda nu ir arī parlamenta nostāja. Mēs gribētu, lai šī nostāja tiktu atrunāta šajā ziņojumā. Es domāju, ka mēs varam arī reķināties uz, ar mūsu komitejas kolēģi atbalstu. Protams, tā nav padomas nostāja, tas ir uh, visā loģiski, padoma nav. Vienas prātas arī komisijai ir savu teikšanu par šo jautājumu. Tas nozīmē to priekšsēdī. Nu, detaļās es neiedziļināšos attiecībā uz visiem. Uh, grozījumiem, tie ir pavisam 70, nē, es eh, esmu arī kolēģi rīcībā, lai atbildētu jūsu jautājumiem. Skatīšu svarīgākos jautājumus. Otrais pāns, piemēram, mēs esam to pielāgojuši ar kolēģiem, kolēģi atbalstu piedāvājam Eiropas komisija eh, incidenta avārijas gadījumā Eiropas komisija varētu pieņemt lēmumu un noteiktu atbilstīgo līmeni, piesārņojumu līmeni, jo mēs balstāmies uz eh, tā, šādu hipotēzi, ka tā ir Eiropas komisijas kompetence, izpildvaras kompetence, kas ir jāpiešķir komisijai, nevis padomēji. Vēl viena lieta saistās arī ar iepriekšēju, jo mēs piedāvājam jaunu grozījumu piektajā pantā jauns punkts. Tātad ņemt vērā jaunu zinātniskos datus, kādi ir pieejami. Tātad gadījumā ir jauna zinātniska informācija, jaunas tehnoloģijas, dati. Mēs piedāvājam, ka šī kompetence tiek uh, piešķirta deleģēta Eiropas komisijai. Eiropas komisija tādējādi būs institūcija, kur ar šī deleģēta akta starpniecību var, varēs, ņemt lē, uh, varēs pieņemt lēmumu par jauno datu piemērošanu. Tas ir būtiski, jo daļā kompetenču atkal tiek uh, nodota no padomes uz komisiju. Protams, ne jau bez nosacījumiem mēs lūdzām Eiropas komisijai nā, uh, ziņot parlamentam. Padomas kompetences būs. Uh, pārņemt uh, tātad šīs, šos deleģētos aktus no komisijas, bet nu tam ir zinām nosacījumi noteikti, lai to darītu. Par iespējamām sankcijām gadījumā, ja kā dalība valsts uh, nerespektē uh, šos līmeņus, piemēram, arī pārtiks produkti jaundzimušiem un to definīciju. Nu, par to daļās neiedziļināšos, koncentrēšos uz svarīgiem punktiem, kas ir īpaši priekšlikuma pielikumā. Šeit ir atšķirības starp pirmo pielikumu. Tas tad prioritārais pielikums, prioritārie pārtikas produkti, un tad otrs pielikums, mazāk prioritārie pārtikas produkti, un tad lobarība Te ir arī vairāk grozējumi, kurus iesniedz kolēģi, lai radiācijas līmenis, lai piesārņojuma līmenis arī tiktu pielāgots, lai tas būtu atbilstīgs. Mēs šeit atsaucamies uz nodariem, kad ir spēkā arī mm, pārtikas lauksaimniecības organizācijas Food and Drug Administration ASV. Mm, Tātad kolēģi arī tātad uz uzsver, ka uh, starptautiskās normas ir daudz stiprā, striktākas nekā Eiropas Savienībā. Ir šeit viedokļu atšķirība un aicinu uzklausīt komisijas pārstāvi par šo punktu, jo nu, viņš tik tiešām ir eksperts šajā jomā. Uzklausīsim viņu. Būs arī citi priekšlikumi grozījumu veidām, kas. Uh, piedāvā, lai viens no šiem pielikumiem mazāk svarīgiem pārtikas produktiem gluži vienkārši tiktu svītrots un lai visi pārtikas produkti, kas pašlaik ir dažādās pielikumos, atrastos vienā pirmajā pielikumā. Visi pārtikas produkti tādēļ būtu jāuzskata par prioritāriem. Un uz tiem visiem ir jātiecina striktāki pasākumi, striktākas normas. Uh, grozījumi par to, ka ir daži pārtiks produkti jāpārliek no pirmā uz otro un otrādi. Bet gluži vienkārši varētu dot tagad vārdu komisijai no manis. Negaidiet, ka es tagad izteikšu galēju viedokli. Nē, mums vēl ir arī uh, sanāksme ar ēnu referentiem, vēlos uzklausīt komisijas eksperts, un tad jau mums būs arī vēl iespēja par to runāt un vienoties par kompromisu. Paldies! Klūt Tomas. Klāts Turmes. It is uh, uh Michel Riva. Uh, mūsu ANU referenti pašlaik ir kaut kur Kongo, un tādēļ man ir prieks uh, nākt lai ar viņas priekšlikumu. Paldies, Belēt kungam, pār jūsu runu. Ir ļoti labi, ka tagad, nu, juridiskajā komitejā arī tagad runāt par šo juridisko pamatu. Un vēl viens svarīgs jautājums, kuru jūs arī minējāt, ir šī līmeņa normas. Kopš 89. gada šīs līmeņi nav atjaunināti. Tagad jau ir jauni zinātniski pierādījumi par uh, uh, saikni starp radioaktivitāti un veselību. Šī zinātniskā informācija jau ir atjaunināta, lai aizsargātu darbiniekus, kur, cilvēks, kur strādā ne tikai uh, kodolreaktoros, bet kur strādā arī ikdienā ar radioaktīvām vielām. Šī likumdošana ir tiešām neņem vērā mūsdienu zinātni. ASV un arī Pasaules veselības organizācijai arī ir, um, teiksim, šai lietā, viņiem nav tāda normas, kā mums ir, bet šīs starptautiskās organizācijas uzskata, ka uh, šīs normas ir jānosaka, jo īpaši attiecībās mazāk aizsargātiem iedzīvotājiem. Kur piedāvā komisija, tur ir uh, atšķirības starp bērniem un pieaugušiem. Kādā veidā tas var darboties? Tas nozīmē to, ka jūs ejat uz lielveikalu un veicat pirkumus, tad jums ir jāpērk bērnam kas cits nekā tas, ko jūs pirksiet sev. Tas uh, absolūti neizdarāms. Tādējādi es domāju, ka mums būtu mūsu likumdošana ir arī jāpiemēro starptautiskiem standartiem. kāds ir, piemēram, ASV un, pētie, un uh, PVO. Bet arī gaidām nākamo ēnu referentu sanāksmi, lai iet labā virzienā. Paldies! Ähm, Vai komisijai būtu kas sakāms? Herceles kundze. Oui, euh, donc. Euh, Jā, paldies jautājumu vairāk tik uzdot komisijai. Nu ko, tā kā man aicināja izteikties, tad es to arī darīšu. Daži vispārīgi komentāri. Jūs redzēsiet, ka vispārīgajos komentāros ir jau arī Turmes kunga un Belēt kunga sacītais komentāri par jūsu piedāvātiem grozījumiem, bet es, nu, es grupēšu atbildi. Es nevēlētos atgriezties pie visiem grozījumiem, kur tiek runāts par juridisko aspektu. Ich wollte nur darum bitten, Sie müssen auch nicht über jeden. Jā, protams, ka mums nav jās, jārunā par katru grozījumu. D'accord. Euh, donc, concernant le volet juridique. Labi, par juridiskiem jautājumiem par juridisko pamatu izskatās, ka Eiropas komisija, padoma parlaments, bet nu to redzēsim, ka nu šeit viedokļi pilnībā šķirās visām trim institūcijām. Tomēr vēlos atgādināt. 106a, trešā rinda kopā Eurotom konsolidētajā līguma versijā kur ir iepriekšējos 305. pānta formulējums no eh, CE līguma par noteikumiem, kas attiecas uz Euratom līgumu un uz esošo līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Savienību darbību citēju. Eiropas Savienības līguma nosacījumi un arī par uh, eh, Eiropas Savienības darbības līgumu neatkāps no nosacījumiem, kāda ir Euratom līgumā. Tas nozīmē, un tas vienmēr to ir arī nozīmējis, un bieži vien arī tas tika minēts, ka tad, kad Euratom līgumā ir atrunātas nepieciešamās kompetences, lai pieņemtu pasākumus, tad šis specializētais līgums piemērojas ekspeciālis. ekspeciālis. Tas arī vispār juridisko pamatu. par grozījumiem. Tātad tehniskāk aspekti. Vairākos grozījumos arī Turmas kungs jau par to runāja. Daži grozījumi norāda uz to, ka uh, vērtības līmeņi nav atjaunināti kopš to pieņemšanas. Par šo punktu man ir sekojošs komentārs. 95. gadā, pēc tam, kad tika pieņemts pieņemts juridiskais pamats, direktīva, kas nosaka pamatnormas 96,29 eh, euratom, un šajā direktīvā ikgadējā devas līmeņa samazinājums no pieciem uz viena mīsilvera. Tad uh, eh, grū, ekspertu grupa, kas ir mūsu ekspertu grupa, uh, izskatīja maksimālo pieejamo līmeni, pieļaujamo līmeni, kāds ir fiksēts šajā regulā, ņemot vērā jaunās pamatnormas, jo tieši šīs devas līmeņi arī būs uh, par pamatu tam, lai varētu aprēķināt maksimālo pieļaujamo līmeni pārtiks produktos. Tad šī grupa secināja, ka līmeņi bija joprojām atbilstīgi. Kādēļ? Tādēļ, ka tur ir paredzēta pietiekami liela drošība. Gan savā līmenī, gan padoms līmenī. Jā, nu, 87. gads tas ir sen, bet ekspertu grupa um, tad sniedz savu secinājumus komisijai. Komisija nāca klajā toreiz ar priekšlikumu, balstoties uz šo eksperta grupas sacīto. Šie priekšlikumi jau uh, bija visai uh, smagi, uh, priekšlikumā mums bija paredzēti vairāki drošības līmeņi un padome vēl eh, arī dažos gadījumos samazināja par trīs vai par četri šos līmeņus. Tādējādi 95. gadā mēs izskatījām maksimālo līmeni un mēs raudzījāmies, vai šis maksimālais līmenis joprojām atbilda Euratom normām un starptautiskām normām, jo Euratom normas uh, ņem vērā un atbilst startautiskajām rekomendācijām, kā nosaka starptautiskā komisija radioaktivitātes aizsardzības jomā. 2006. gadā tas noslēdzās 2006. gadā, bet nu, šis process sākās 2005. gadā Kodeks Alimentārijus komiteja Tā ir tāda organizācija, kas ir atkarīga no FAO un PVO. Tā pieņēma jaunus uh, līmeņus uh, cibas radioaktīvo piesārņojumu pārtiks produktos. Komisija saņēma mandātu no starptautiskās kopienas. Komisija no sākuma līdz beigām piedalījās visos darbos šajā kodeksa alimentārijus komitei, komisijas eh, komitejas darbā. Un tas ir tās pašas normas, kāds tiek izmantot, tātad tie paši argumenti, kas tika izmantot arī iz, nosakot Eiropas normas, lai nos, noteikti arī starptautiskās normas. Tas ir attiecībā uz pieļaujamo piesārņojumu līmeni. Jā, ir atšķirības, jo kodeks alimentārijus nevēlējās 2500 un bekerēlus uz kilogramu, negribēja 100 tūkstošu un citu, jo viņam nebija šie atšķirīgie pārtiks produktu kategorijas. Bija bērniem un vispārīgais pārtiks produkti. Dažreiz um, nu, šīs kategorijas arī tika mainīts, ja tur ir uz radionuklīdus, bet atgādinu, ka aprēķina hipotēzes bija tieši tādas pašas, kā nosakot Eiropas normas. Nu, ko tas nozīmē? Tas ir uh, gada pārtiks produktu patēriņš, uh, procentu īpatsvars, kāda pārtiks produktu varētu tikt piesārņoti katram radionuklīdam, vai ne? Uh, Un tad viņi arī izvēlējās eh, tādu pašu intervences līmeni, kā to izmanto Eiropas komisija. Tas tika pārbaudīts 95. gadā. Vēlos atgādināt, jo raugot eh, grozījumus, tiek runāts par daudz komitejām, Gan arī visur tiek svītrots. 31. pāntā minētā ekspertu grupa Euratom līgumā. Un tiek pat teikts, ka šī grupas dāti un informācija nav pārskatām. Nav komisijā zinātniskā komiteja kā vien tā, uh, kas ir atrunāta šajā Euratom līguma 31. pantā. Tikai šī ekspertu grupai ir nepieciešamā kompetence un ekspertīze, šajā jomā. Ekspertīze nav Eiropas pārtikas drošības aģentūrā, nē. Tad, kad DJ Sanko ir problēmas, radioaktivitāti, tad viņi kontaktējas tagad ar DJ enerģiju, mūsu vienību un uh, jautā mums par eh, šo radioaktīvajām vielām, tas bija attiecībā arī uz urānu, dzeramajā ūdenī un tam līdzīgi viņi arī izteica savu viedokli par ķīmisko toksicitāti. Un viņi nāca pie mums, lai runātu ar šo 31. pānta ekspertu grupu, lai runātu par šiem jautājumiem. 31. pānta ekspertu grupa ir absolūti svarīga uh, radio aktīvo vielu piesārņojumu lomā. Pat ja mēs runājam par regulām, kas nebalstās uz Euratom līgumu. Lai pieņemtu lēmumu vai attiecīgo situāciju, kā teikt, vajag pagarināt, tad mēs konsultējamies ar 31. panta ekspertu grupu. Tālāk par šīs grupas caurspīdību, tā darba pāredzamību. Jāteic, ka ekspertu grupas um, uh, locekļu un visu šo ekspertu informācija par tiem ir pieejama internetā. Tad ir arī iekšējais nolikums, kur ir ētiskie noteikumi. Tad runājot par līmeņiem, vairākos grozījumos tiek teikts, ka pieļaujamai um, līmenim ir jābalstās uz uh, maz, uh, viskritiskāko iedzīvotāju un mazāk aizsargāto iedzīvotāju drošības līmeni. Tas ir divas dažādas lietas. Runājot par kritiskajām iedzīvotāju daļām, ir atgā... vēlos atgādināt, ka nav saprātīgi reglamentēt tirgu Eiropas līmenī, eh, pārtikas produktu tirgu reglamentēt, eh, balstoties tikai uz eh, kritiskajiem iedzīvotājiem, kuri ir jābalstās uz visiem iedzīvotājiem kopumā un ne tikai uz šiem kritiskajiem iedzīvotāju daļu. Tas neliec komisijai nāk klajā rekomendācijām. Komisija jau to arī darīja. Balstoties uz 38. pantu Eurotom līgumu pantu, komisija nāca klajā rekomendācijām pēc Černobiļas avārijas, piemēram, personām, kas pātērē daudz mēža produkts, piemēram, medī, medījumu, sēnes un tam līdzīgi. Tad, tad, lai būtu kontrola un informācija, kas tiktu sniegt šiem cilvēkiem. Tas par kritiskajiem iedzīvotājiem. Tālāk par mazāk aizsargātiem vai ievainojamākiem iedzīvotājiem vēlos norādīt, kā līmeņu izstrāde, kā to dara 31. pānta ekspertu grupa veica savus aprēķinus vairākām iedzīvotāju vecumu grupām. Tie tika skatīti visi radionukleidi, visi režīmi, veikti aprēķini, ņemot vērā igadējo patēriņu. Un te vienu gadu desmit ga, vienu vecumu desmit gadu vecumu un pieaugušiem. Un eh, katrā vecuma grupa Eiropā tika noteiktas viszemākās vērtības, viszemākie līmeņi, un tie tad arī ir iekļauti regulā. Vēl piebilstu, ka mums, protams, ir arī, jūs jau redzējāt, arī specifiskas vērtības, specifiski līmeņi jaundzimušajiem. Protams, mēs varam runāt par jaundzimušajiem. Jūs sakāt, ka ir speci, ir taču Jūs runājat par bērniem, bet ir specifiska bārība jaundzimušajiem zīdaiņiem. Mēs jau pirms varam runāt par eh, to, kā definēt šo zīdaiņu bārību, vai tie ir eh, zīdaiņi līdz četriem mēnešiem, veci 12 mēnešiem un tam līdzīgi. Nu, par to mēs varam runāt. On a pris la valeur la plus pénalisante. Tad mēs izvēlējāmies zemāko līmeni katrā vecuma grupā. Un tad mēs piemērojam šo līmeni visiem, izņemot jaundzimušos zīdaiņus. Tad, pieaugušie aizsargā tāpat kā viena gada vecs bērns, vienu gadu vecs bērns. Pat ja nu, visi nepiekrīt eh, šai, šai um, pieejai, tad tomēr jāteic, ka tā tomēr ir loģiska. Tašos grūzījumos tiek arī teikts, ka jāinformē sabiedrība, ka ilgtermiņā tie grozījumi, kas, manuprāt, eh, tos iesniedz arī Vāzī kundze, kā ir eh, ir jāatbilst arī 86, 96, 29 Eurotum direktīvas noteiktiem līmeņiem. Taču ir arī 86. gadā pieņem direktīva Euratom par sabiedrības informāciju, par sanitāro aizsardzību, kāda ir piemērojama ou un cas d'urgence Pirms avārijas un par to, kā reaģēt uh, rād... apstarošanas gadījumā. Il est dit aussi donc que... <clears throat> Tiek arī teikts, ka atsauci uz uh, ka direktīvas pamat uh, uh, bāze ir jāpiemēro ilgtermiņā. Es teiktu, nē, nevis ilgtermiņā, bet uh, visu laiku nepārtraukti. Šī direktīva piemērojas nepārtraukti. Vērtības, kas ir regulā un kur jūs tagad pārskatat, tās izriet no šīs direktīvas, kā jau es teicu iepriekš. Līdz ar to nav svarīgi to atgādināt regulām. Enfin. Un visbeidzot, noslēgumā, lai eh, iedzīvotāji radioloģijas eh, piesārņoši, eh, um, apstarošana, tad arī, nu, par šiem jautājumiem mēs runājam par Euratom trešajā sadaļā. Neaizmirstot arī 2B Tad šīs pamatiesības, kuras ir arī saistītas ar. Uh, un nu, atvasinātās tiesības. Jūs tad varat redzēt, te ir 240 labs pusīts. Varbūt jūs. Nu, varbūt jūs eh, varētu to kādās atsevišķās sarunās vest. Jo ir vēl viens jautājums kolēģim, un jebkurā gadījumā mums ir jālaiž tulkvaļā. Es jau pabeidzu. Tātad pamattiesības un atvasinātās tiesības. Arī regula, kas nosaka maksimālo līmeni, gadījumā notiek avārija, arī jau ir šajā tekstā. Paldies! Klūč, ganz kurz. Äh, Īsi es arī atbildēšu uz jūsu komentāriem nucléaire et de la radioactivité, euh, pour vous dire, pour vous dire. Es vēlētos teikt, manā rīcībā ir uh, šie te bekareli uz kilogramu, kas ir tūkstots, un es zinu, ka um, attiecībā uz arī uz piena produktiem un citiem produktiem man ir citas vērtības tāpēc man ir zināms e, šaubas par jūsu teikto. Es domāju, ka šodien mums nebūs iespējas detalizēt izskatīt šo jautājumu, bet es vēlētos piedāvāt norganizēt sanāksmi, varbūt tehniskāku sanāksmi, kurā mēs varētu vismaz runāt par šīm šaubām, kas mums ir radušās par daļu informācijas, kuru uh, komisija mums šovakar sniedza. Liels paldies, bet es uzskatu, ka tehniska sanāksme jums noteikti noderētu. Jebkurā gadījumā mums vajadzētu nodrošināt, lai visi saturiskie jautājumi tiktu atrasināti, balsojums jau ir atlikts, un tas nozīmē, ka pašlaik uzreiz mums nevajag balsot, un tas nozīmē, ka mums ir pietiekami daudz laika līdz janvārim, kad būs balsojums, lai jūs varētu atrasināt visus jautājumus, kas vēl ir atrasināmi. Liels paldies! Novēlu nu, jums labu nakti, izkolieties labi un tiksimies rīt atkal.